informēja, ka tiek lūgts paziņot eh, tādu ļoti bēdīgu notikumu. Un ar jūsu piekrišanu to darīšu ar lielām bēdām un sašutumu šodien. Uzzinājām par Vinendenes Vācijas eh, dramatiskiem notikumiem, kur 15 cilvēki traģiskā veidā Albertvīles uh, eh, eh, vidusskolā ir zaudējuši dzīvību. Uh, eh, 17-gadīgs bijušais šīs skolas skolēns pēc tam pats sevi nogalinājis uh, tuvējā lielveikalā, uh, dzenoties pakaļ uh, noziedzniekam, arī divi eh, policisti tika smagi ievainot. Eh, Eiropas parlamenta vārdā es gribu izteikt savu dziļu līdzjūtību eh, upuriem un viņu ģimenēm. Upuri ir nevainīgi skolēni un trīs skolotāji no šīs skolas. Traģēdija notiek sešas mēnešus tikai pēc līdzīgas uh, šausmīga e, notikuma Kauhajoki pilsētā Somijā. Mūsu uzdevums, kā atbildīgi politiķu Eiropā, ir e, darīt visu iespējamo, lai šādi e, noziegumi varētu tikt saulēcīgi atklāti un novērsti, ja mums šāda iespēja ir. Mums arī šokē cits traģisks notikums Alabāmā, ASV, kur kur eh, slepkāvi ir nogalinājis 11 cilvēkus, eh, pēc tam pats sevi. Un arī šeit mēs gribam izteikt upuriem un viņu tuviniekiem eh, savu solidaritātu un līdzjūtību. Es būtu pateicīgs, ja jūs pieminētu noslapkavotos tagad kopā ar mani. Ich danke Ihnen. Somebody coming now. Paldies! Mesdames et messieurs, après cette annonce dramatique, nos travaux reprennent. Dāmas un kungi, neskatoties uz dramatiskiem notikumiem, mēs atsākam darbu.